kolēģis! Godātie kolēģi! Bring the meeting. Es gribētu tagad saukt pie kārtības turisma darba grupu. Mēs šodien esam paredzējuši diskusiju par mūsu pozīcijas dokumentu, kas ir sagatavots Eiropas Savienības mantojuma turisma konferencē 25. aprīlī Dublinā. Komisārs Tajāni eh, nedaudz aizkavēsies, tāpēc mēs paspēsim pārunāt šo dokumentu. Un uh, Karlo Fedanca pēc tam turpinās vadīt sanāksmi, kad ieradīsies komisārs Tajāni jo man jādodas pjārsta, diemžēl. Un mums būs tā, šādā veidā jāturpina darbs. Tad tagad pievērsīsimies turi, mantojuma turisma konferencei. Tā notiks, kā es teicu, 25. aprīlī Dublinā. Jūs saņēmāt mūsu pozīciju dokumentu. Turisma darba grupa to sagatavoja un es ierosinu noteikt termiņu. Komentāru iesniegšanai 14. aprīlis. Ja jums būs kaut kādi papildinājumi vai grozījumi, varat to darīt līdz 14. aprīlim pulksten 12. dienā. Domāju, būtu ļoti labi šādu pozīcijas dokumentu sagatavot konferencei, jo tā mēs veicināsim diskusijas Dublinā. Mēs šeit stāstam par to, ko mēs darām, kādas ir mūsu prioritātes dažādos ziņojumos, ko sagatavojusi turisma darba grupa. Te runa ir arī par pētījumiem, kurus esam veikuši Es neesmu vēl pārliecināts, vai es pats, vai Karlo, vai uh, kāds no vicepriekšsēdētājiem piedalīsies šajā konferencē. Oficiāli mūs tā īsti neielūdza. Tā kā, ja kāds zina, kas izsūta oficiālos ielūgumus, lūdzu uh, panākt, lai mūs arī pievienotu dalībnieku sarakstam. Bet katrā gadījumā nebūtu slikti sagatavoties jau un e, šo pozīciju dokumentu finalizēt. At, kā es teicu, ja būs kaut kādi papildinājumi, lūdzu tos iesniegt līdz 14. aprīlim. Vai tagad jau ir kādi jautājumi par šo pozīciju dokumentu? Vai Karlo vēlas kaut ko piebilst? Jā, paldies, Brian. Es ierosinu. Uh, lai mēs oficiāli ielūgtu Higginsu kungu. Bet, nu, nejokojot, tad jā, mēs piedalīsimies šajā konferencē, tad, protams, mums ir vajadzīga skaidra nostāja par tēmu, kas vairāk kārt tika pārunāta mūsu grupā. Un tāpēc atgādināšu jau otro reizi. Mēs esam paredzējuši nelielu summu Eiropas Savienības budžetā. Eiropas komisija arī ir paredzējusi nelielu summu kultūras un rūpniecības mantojuma turisma attīstīšanai šī tēma tik tiešām ir ļoti nozīmīga, un es domāju, ka mums arī jā, jāturpina iesāktie darbi. Tāpēc tiešām būtu noderīgi piedalīties šajā konferencē. Jūs, protams, tik tikko esat saņēmuši šo tekstu, es arī, un tāpēc es par to izteikšos vēlāk, ja būs kaut kādi komentāri. Labi, paldies! Tātad vēlreiz 14. aprīlis. Kīs, lūdzu. Jā, paldies, Brian. Jūs jautājat, vai mums nebūtu kaut kādi komentāri vai jautājumi. Jautājumu nav. Bet es nezinu, vai tagad ir pareizs laiks par to runāt vai nē, bet nākamajā uh, grupā mēs varētu parunāt par dzīvnieku labturību un dzīvnieku aizsardzību Eiropas turisma nozarē. Jo uh, Lielbritānijas ceļojumu aģentu asociācija ir publiskojusi vadlīnijas, kas skar arī dzīvnieku labturību. Un diskusijas par kalas ziņojumu pagājušo gadu noritēja tā, ka komisija apsolījās eh, šīs eh, vadlīnijas virzīt uz priekšu un pieņemt šīs vadlīnijas. Un es domāju, ka tas būtu ļoti svarīgs signāls, proti izvirzīt dzīvnieku labturību kā vēl vienu no mūsu prioritātēm. To var pievienot arī eh, šīm pozīciju dokumentiem, un kādreiz vajadzētu to pārunāt arī mūsu grupā. Paldies! Vai ir kaut kādas reakcijas uz dzirdēto? Es pats domāju. Ja mums e, būs diskusija par dzīvnieku labturību turismā, tīpaši lauku turismā, tad vajadzētu to pārunāt vienā no nākamajām sanāksmēm. E, Lieldienu, brīvdienu laikā mēs kopā ar Kārlo sagatavosim nākamo sanāksmi plānu, tad tas tēmas izvirzīsim, uh, kādas mēs vēlamies pārunāt. Un pēc lieldienām at, mēs eh, šādu sarakstu at, eh, prezentēsim. Dzīvnieku labturība būs viena no tēmām, un varbūt jūs varētu mums nosūtīt vēl ēpastu e ar šo ierosinājumu, lai būtu kaut kas arī rakstiski, un uh, lai mēs to nepiemirstu pie citiem jautājumiem, runājot par dzelzceļu, uh, pakotni un uh, lidojumu laikiem un tā tālāk. Tad lūdzu, Kīt, atsūtiet mums uh, e-pastiņu. Un katrā gadījumā mēs uh, pēc lieldienām kopā ar Karlo sagatavosim šādu plānu ar pārunājumām tēmām. Kārlam arī ir dažas idejas, un tad mums būs jau uh, tāds plāns nākotnēji. Labi, Tagad būtībā mēs gaidām komisāru Tajāni, vai kāds zina, kur viņš ir palicis. So any... Nu, tad uh, teju, teju viņš ieradīsies, cik mums zināms. Mēs varam šeit apmainīt plāksnītas vietām, un Karlo uh, turpmāk vadīs sanāksmi. Gaidām komisāru kungu. Bene, eccoci, riprendiamo i nostri lavori. Diamo... Labdien! Un tagad es vēlētos šeit sveikt komisijas priekšsēdētāju vietnieku Antonio Tajānī. Ļoti priecājamies, ka jūs beidzot esat ieradies mūsu vidū šajā pēcpusdienā. Un um, mēs augstu novērtējam mūsu panākto vienošanos vai nerakstīto līgumu, ka mēs laiku pa laikam tiekamies, mūsu komiteja uzaicina jūs. Uh, stāstīt par jaunāko notikumu gaitu komisijā. Un eh, šodien mēs runāsim par turisma darba grupas eh, rezultātiem panākto izdarīto. Tā tad vēlētos šodien dzirdēt, cik tālu komisija ir tikusi, lai strādātu pie tiem paragrāfiem un pantiem, kurus mēs esam norādījuši šai turisma darba grupai un uh, Kā atceraties, 11. gadā tika pieņems lēmums par šādas darba grupas izveidi turismu jomā. Jau toreiz mēs vēlējāmies šai darba grupai palīdzēt, un burtiski pirms pāris mēnešiem mēs esam pieņēmuši darba grupas secinājumu vai pagaidu rezultātus, un tagad vēlētos dzirdēt no komisijas prieksēdētāja vietnieka, kas tad ir ticis panākts. Un tad iespējams, ka arī mēs varētu pieminēt mūsu prioritātes, bet tagad došu vārdu Tajānī kungam, lūdzu. Paldies! Paldies, Karlo! saka Tajānai kungs. Tiešām atvainojos, ka ierados gandrīz pusstundu vēlāk, jo es piedalījos Donavas fórumā. To ir organizējis komisijas atbildīgais ģenerāldirektorāts kopā ar iesaistītajām pusēm, un man bija jābūt uz noteiktu laiku šās konferences priekšsēdētājam. Tātad tiešām atvainojos, ka ierados mazliet vēlāk. Bet runājot par Donavu, Donava ir vēsturisks reģions, un e, turisms arī daļai balstās uz Eiropas vēsturisko mantojumu. Ir svarīgi apzināties, kas ir mūsu vēsture un kādā veidā to pacelt iedzīvotāju zināšanai. Ir ārkārtīgi svarīgi par to runāt arī ekonomiski. Un e, pārāk ilgi mēs e, esam uzmanību pievērsuši ekonomiskajai politikai, tagad mums vajadzētu padomāt arī par citiem jautājumiem. Uh, Lisabonas līgums ir radījis jaunu pamatu strādāt turisma līmenī Eiropas Savienības, eh, sniedot Eiropas Savienības pievienoto vērtību, protams, nepārkāpjot subsidialitātes principus. Vēlētos pateikties Fidāns kungam un, protams, arī Tran komitejas priekšsēdētājiem Sinsona kungam. Jau 2011. gadā, kad tika izveidota darba grupa, nē, atkāpsimies mazliet tālāk atpakaļ vēsturē. 11. gada pašā sākumā parādījās ideja par to, ka vajadzētu izveidot turismu darba grupu. Kāpēc šāda ideja radās? Mēs vēlējāmies koordinēt visu institūciju darbu turismu jomā, un jau toreiz tika izvirzītas 21 tēmas vai uh, jomas, kurās strādāt, un parlaments ir uzsvērs tās, kas tam liekas vissvarīgākās. Protams, es ceru uz parlamentu atbalstu arī turpmākajā darbā un vēlētos pateikties par to atbalstu, ko parlaments ir izteicis dažādām mūsu programmām, piemēram, kosme. Kosma programma ir eh, saņēmusi tikai un vienīgi slavinošus vārdus no visām iesaistītajām pusēm. Tā tiešām ir veicinājusi turisma jomas uzplaukumu, un eh, šobrīd eh, jau ikvienam ir skaidrs, ka turisms ir nopietna tautsēmniecības nozara, un tas varētu dot savu ieguldījumu cīņā pret krīzi un radīt jaunas darba vietas, īpaši jauniešu vidū. Uh, Tātad turisms pilnīgi nopietni, nopietni un noteikti šobrīd tiek uzskatīts par tādu, no, par tādu tautsēmniecības nozaru, kas varētu radīt simtiem tūkstošu jaunu darba vietu. Tas ir Un tas eh, ir saistīts arī ar eh, darba tirgus eh, specializācijas trūkumu. Man liekas, ka tagad ir jāpiemina arī tas, ka jūras turisma kontekstā var īstenot veiksmīgas programmas. Šeit jau ir labi piemēri, ir bijušas veiksmīgas programmas. Uh, bet ir arī lietas, kas līdz šam nav, šim nav pietiekami izmantotas. Par kruīz kuģiem, par kruīz braucieniem, tas ir sektors, kas uh, šobrīd strauji attīstās, un tas ir svarīgs Eiropai. Un šeit, manuprāt, uh, īpaši svarīgi ir arī tas, uh, lai ostas kļūtu nevis tikai kā ostas, kurās piestāja, bet lai tas būtu kas vairāk. Uh, lai tas nebūtu tikai tranzītostas. Šeit ir runa par infrastruktūru, bet ne tikai par to. Arī par to, ko pieminējām iepriekš, tātad par vīzu politiku šeit ir runa. Pie šī jautājuma mēs tagad strādājam, un eh, es domāju, ka mūsu politiskajai grupai ir arī rīcības plāns Un mēs e, ceram, ka jūs tiešām būsiet mūsu partneris šajā cīņā, jo arī citiem ir jāatzīst, ka šajos smagajos apstākļos e, tieši turisms var būt ļoti labs risinājums. Paldies, e, Degrandes kungs, un tad nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgs paldies komisijas vicepriekšsēdētāja kungs Jūs eh, šodien ieradāties par vēlu un tomēr arī laikā. Laikā mums. Jo cilvēks, kas strādā pie turismu jautājumiem, kā jūs, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi īpaši atsevišķās valstīs, piemēram, manā un jūsu valstī eh, turisms ir viena no svarīgākajām nozerēm. Ja mēs tagad domājam par uh, sadarbību, par apmaiņu, šajā kontekstā tiešām ir tā, ka ja mēs liekam uzsvaru uz turismu, uh, tad tas ir pozitīvi un no tā varam gūt ienākumus. Es gribu jūs uh, tiešām atzinīgi vērtēt. Uh, um, par jūsu darbu. 195. līguma pāntā jau ir runa par harmonizāciju, un mums ir jānodrošina, protams, arī, lai harmonizācija atbilst subsidaritātes noteikumiem. Neatkārtošu to, ko teica Pīdānzas kungs, uh, var tikai atbalstīt to, ko viņš teica. bet gribētu pateikt vienu lietu. Man šķiet, ka tā ir ļoti laba ideja eh, šīs eh, problēmas ar Ķīnu uh, labot. Tas ir milzīgs turismu potenciāls. Šis tas jau ir atrisināts. Uh, Un, paldies Dievam, situācija nav tāda kā Kubā, ka cilvēki vispār nevar valsti atstāt. No Ķīnas cilvēki var uh, izceļot, un um, tas var būt milzīgs potenciāls mūsu kontinentam. Un vēl gribētu pieminēt ASV. Uh, amerikāņi taču vienmēr brauc turismā uz Eiropu, un tas nekad nebeidzas, bet šis turistu apjoms varbūt vēl ir relatīvi zems, to varētu uzlabot. Es domāju arī par Latīņu Ameriku, tieši no dienvidu valstīm aizvien vairāk cilvēki ceļo. Tātad šobrīd no ziemeļiem turisms, turisma apjoma pieaug. Uh, un eh, no citām valstīm samazinās. Un jāstrādā arī, kā jau minēju, pie ASV turisma. Mēs runājam arī par kvalitāti, bet tas jau nav tikai vārds, tas ir uh, reāls rādītājs. Uh, krīzes rezultātā Spānijā mēs šobrīd uh, zaudējam 1,3% februārī. Tas bija mm, un tagad atkal pieaug izmaksas, eh, pieaug cenas. Kvalitāte ir svarīga, bet jāraugās arī uz skaitļiem. Jūs pieminējāt Spāniju, un no daudziem kolēģiem jau dzirdējām, bija arī šis fórums, bija arī eksperti no Maljorka. Mēs taču vēlamies šo pieredzi uh, nodot tālāk, jo tā ir bijusi veiksmīga, piemēram, sociālais turisms. Un vecāka gadgājuma cilvēki, viņiem ir nauda, viņi kļūst aizvien vecāki, un uh, tad viņiem uh, ir pensija, kuru viņi var tērēt, un viesnīcām tieši nesezonā tas ir svarīgi, tad tām nav jāslēdz savas durvis, un viņi tās var uzņemt šos turismus. Ar kalipso uh, lietas e, notiek ļoti labi, un uh, to es arī atbalstu, un tas ir apsveicami. Jauniešu turisms arī ir svarīgs. Uh, tagad mēs. Uh, redzam arī, ka ir tāds kā um, nevēlamais turisms, kā piemēram uh, jauniešu grupas, kas uh, ierodas ar lidmašīnu. Būtībā uh, viņi dodas uz uh, kādu valsti, lai tikai dzertu un izklaidētos, un tad nekāds jaukais tēls tur neveidojas jauniešu turismas, tur jāmin arī izglītības programmas, arī kultūras apmaiņa jāmin, bet jābūt arī diezgan uzmanīgiem. Es negribu tagad eh, Eiropu par kaut ko vainot, bet tomēr vajadzētu pievērst uzmanību, kā šādas lietas tiek organizētas. Nauda, kas tika prasīta padomē, nu, eh, to es tomēr gribētu pieminēt. un padomēja tiešām uh, tiek konstatēts, ka turisms ir būtisks ieņēmuma avots, tad tas būtu jāliek prioritāšu sarakstā augšgaļā, augšgalā. Tas nav nekāds sekundārs uh, jautājums, uh, un mums jādomā arī par tām valstīm, kurām nemaz nav pietiekams kapacitāts, lai uzņemtu turistus. Uh, Un, komisāra kungs, es domāju, ka tas ir tiešām uh, labs veiksmes stāsts, un es tiešām atbalstu to virzienu, ko esat izvēlējies. Paldies! Higgins, e, poi estaras. Higginsa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Visu pirms es gribētu teikt, ka es piekrītu uh, vicepriekšsādātājiem tajā, ka turisms eh, bija piemērs. Tā ir tāda, ka tā, tā tas eh, mūsu bareņu bērns, un mēs eh, pievēršamies citām tēmām, bet tagad ir ziņojuma projekts par Eiropu kā turisma mērķi. Tad līdz šim netika daudz runāts par turismu Eiropā. Mēs domājam, ka mēs runājam tagad par diezgan vispārīgām lietām. Mums nav konkrētu mērķu, mums nav budžeta turismam vai budžets ir ļoti mazs. Mēs runājam par sezonālajām svārstībām, bet mēs par to tikai runājam. Runājam par mantojuma turismu, bet viss ierobežojas ar vārdiem. Mums nav kopsakarīga plāna, ko mēs vēlamies panākt un kā rīkoties, lai šo plānu īstenotu. Tātad mums ir vajadzīgi konkrēti mērķi, un konkrēti soļi, kā tos īstenot. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūs, un tad kolēģis Luīs tagad pieminēja kvalitātes zīmi. Tā ir ļoti svarīga. Cilvēkiem jāzina, ko viņi saņem, kad viņi iepērk kādu produktu, eh, kāds būs izmītinājums, kādu pārtiku viņi dabūs. Jūs pieminējāt ka turpmākajos mēnešos būs gatavs dokuments par šo kvalitātes zīmi, bet kad komisija saka turpmākajos mēnešos, tas parasti nozīmē pēc pāris gadiem. Tā kā es gribētu zināt, vai jums ir konkrēts laika termiņš, vai ir jau datums noteikts. Otrā lieta. Es gribētu jautāt, kāds finansējums? Mēs saprotam, ka finansējums nav liels. Bet ja mēs runājām par uh, um, Eiropas um, zīmola izveidi, ja mēs runājam par Brazīliju, Ķīnu, Krieviju, kā mērķi valstīm, at vai ir kaut kāds konkrēts budžets noteikts, lai Eiropu uh, virzītu uz šiem tirgiem, tad Krievija, Ķīna, Brazīlija un Indija, četri jaunie tirgi. Un tad par uh, uh šo uh, komplekso ceļojumu direktīvu. Tā ir veca. Uh, vai ir plānos to pārstrādāt? Nu, atvainojiet, ka jautājumi ir tik konkrēti, bet tāpēc jau mēs te esam. Mēs uzdodam konkrētus jautājumus un vēlamies konkrētās atbildes. Un pēdējais. Divdesmit pieci procenti uh, ekonomikas īrijā ir atkarīga no turisma. Šogad 70 miljoni cilvēku uh, bija pie mums, un šogad paralēli mūsu prezidentūrai mēs aicinām cilvēkus braukt uz īriju. Un mēs piedāvājam arī īpašus lidojuma uh, piedāvājumus. At pašlaik ir jau uh, Uh, pusmiljons papildu lidojumu um, rezervēti. Kā redzat, šie pasākumi darbojas. Un nākamais jautājums ir vīzu izņēmumi. Tie mums ir nepieciešami, bet kādā veidā to darīt? Un nu, paldies vēlreiz priekšsādātāji. Paldies. Estaras kundze lūdzu. Paldies. Paldies arī komisāra kungam par paveikto darbu, paldies kolēģim Fidansam un citiem kolēģijas pārstāvjiem, paldies arī Luisam de Grandesam uh, mūsu darba grupā, kas lieliski strādā turisma jomā. Komisāra kungs runāja par sezonālajām svārstībām, protams, uh, par tām jārunā un jārisina šī problēma. Mums ir jāizlīdzina pieprasējums Eiropā. Šis sezonas pieprasījums ir ļoti liels, bet mums vajadzētu arī runāt par kultūras piedāvājumu, um, par veselības piedāvājumiem, vīna turisms varētu tikt uh, vēl piedāvāts uh, vai arī izglītības turisms. Un mums jādara viss, lai turisma nozarē strādātu uh, viskvalificētākie cilvēki. Turklāt vajadzētu piesaistīt vēl pētniecības uh, un attīstības jomu. Pašlaik tiek eh, piedāvāta visdažādākie eh, ceļojuma risinājumi, bieži vien arī eh, tiešsaistē. Mums vajadzētu papētīt, kā mēs varam būt konkurētspējīgāki. Bet, protams, mums jādomā par savienojumiem šajā pasaulē. De Grandesa kungs arī to pieminēja. Es pat esmu no Majorkas, tā ir sala, un mums jo svarīgāk ir savienojumi, piemēram, tiešie lidojumi nu, no Menorkas, vai tad uz Menorku un Majorku. Tagad ir, piemēram, tiešie lidojumi no Sanktpēterburgas pie mums, un tas ir ļoti svarīgi, tas ir izšķirošais kritērijs turismā. At mums ir nepieciešama stratēģija, lai nodrošinātu šos savienojumus, uh, Mums ir stratēģija Eiropa 2020, kas paredz ilgtspējīgu izaugsmi un kvalitāti. Protams, kvalitāte ir ļoti svarīgs aspekts arī turismā. Bez kvalitātes nav iespējama ilgspējīga attīstība. Kvalitāte nozīmē arī ekonomisko attīstību, un te es ļoti apsveicu komisijas iniciatīvu harmonizēt Uh, kvalitātes noteikumus. Protams, pašlaik ir dažādi zīmoli, ir dažādi kvalitātes apbalvojumi, bet uh, attiecībā uz viesnīcām tas nav harmonizēts un arī papildus piedāvājumi nav harmonizēti. Atrunājot par pieejamību, Eiropā ir 18 miljoni cilvēku ar īpašām vajadzībām un mēs runājām par vērtību Eiropu, par uh, vienādām iespējām, bet tieši turismā ļoti grūti to nodrošināt. Arī cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām ir tiesības doties atvaļinājumā. Tās ir jānodrošina. Un runājot par kvalitāti, mums jādomā arī par šiem 80 miljoniem cilvēku, kas var būt turisma klienti. Tad runāt par certifikāciju. Jau tagad pastāv dažādi logotipi, bet mēs varam arī izveidot tādu logotipu, kas nozīmētu, ka kāda konkrēta vieta ir pieejama cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām un piedāvā eh, drošību un labu piekļuvi eh, visiem piedāvājumiem. Pašlaik šādi logotipi ir ļoti dažādi. Jāsaprot, ka turisms ir horizontāla tēma. Un, piemēram, jaņem vērā arī um, trokšņa noslogojums, tad var būt tiek būvēta viesnīca, un tieši uh, sezona laikā nevar taču uzsākt lielus būvniecības darbus, jo tas traucē turistiem. Tā kā mums vajadzētu domāt, kā mēs varam uh, piemēram, trokšņa problēmu atrisināt un kā troksnis var ietekmēt turismu reģionā. Pašlaik dalību valstīs ir ļoti atšķirīgi risinājumi, bet mums vajadzētu padomāt, kā varētu tos harmonizēt. Piemēram, Spānijā mēs cenšamies tagad uh, sasaistīt turismu vajadzības ar citām jomām. Protams, te runa ir par subsidiaritāti. Uh, Eh, bet eh, tomēr jādomā arī par kaut kādiem kopējiem noteikumiem. Viesnīcām starp citu jāievēro arī um, uh, intelektuālā īpašuma tiesības, kad runa ir par televīzijas apraidi vai tam līdzīgiem jautājumiem. Kā jūs redzat, tas ir tiešām horizontāls jautājums. Un katrā gadījumā paldies Fidansa kungam un komisāra kungam. Paldies, Rosa! Mm. Tagad mēs uh, uh, runātājus vienkārši uzklausām uh, tā, ka viņi ir pieteikušies. Nav runa par politiskajām grupām. Tagad izteicās vairāki cilvēki no tautas partijas, bet tas nebija tā domāts. Tas nav plānots. Es lūkšu kolēģus izteikties pēc iespējas īsāk, lai komisijas vicepriekšstādātājs varētu arī atbildēt uz visiem jautājumiem. Tešiekungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Un paldies komisāra kungam uh, par uzstāšanos mūsu komitejā. Es gribētu apsveikt Karlo Fidenca ar šo lielisko iniciatīvu izveidot turismu darba grupu. Es domāju, ka nākotnē mēs varētu izveidot īstenu Eiropas Savienības turismu politiku, kuras pašlaik pietrūkst. Komisāra kungs, jūs pieminējāt, cik svarīgs ir turisms Portugālē turisms uh, nosēc aptuveni 11% no mūsu IKP un 20, 12% uh, no darba vietām. Es pārstāvu uh, attālus reģionus un es zinu, ka tur līdz 30% ekonomikas ir um, atkarīgi no turisma. Jūs ierosinājāt vairākas iniciatīvas, un jo īpaši divi būtu jāizskata padziļinātāk. Pirmam kārtām uh, būtu nepieciešama krīzes pārvaldības grupa turismam. Mēs zinām, cik graujošu ietekmi var atstāt dabas katastrofas. 2010. gadā Madērā mēs saskaramies ar milzīgu dabas katastrofu un Eiropas Savienība mums palīdzēja piedāvājot līdzekļus no solidaritātes fonda. Pēc šīs dabas katastrofas desmitiem tūkstoši turistu uh, neatbrauca pie mums, viņi atteica savas rezervācijas. Un, protams, tas ietekmēja uh, turisma jomu. Protams, uh, uh, vieglāk ir novērst katastrofas sēkas, bet pēc tam atdzīvināt turistu uzticību šīm galamērķim ir daudz grūtāk. Tā kā absolūti nepieciešama šī krīzes pārvaldības grupa. Vēl viens priekšlikums, ko varētu izskatīt turismu darba grupā, būtu noteikumi atpūtas laivām. mēs varētu izveidot turisma kurortus, turisma vietas, kas būtu it īpaši veltītas atpūtas laivām, kas piedāvātu dažādus piedāvājumus, dažādus pakalpojumus. Runāt par sezonas, svārsti, sezonas svārstībām. Nezinu, kā mēs varam tās pārvarēt, bet varbūt komisija varētu piedāvāt kādu risinājumu. Paldies, Fosteres kundze! Paldies, priekšsēdētāja kungs, un eh, vēlētos izteikt arī manus sveicienus komisāram. Arī es eh, vēlētos eh, uzteikt Fedanzas kunga pasniegto, jo, higi, sasniegto, jo Higgins kungam ir taisnība. Mēs vēl neesam par to daudz runājuši. Es pat esmu strādājis turismu turismu jomā gadus, un e, mēs tiešām e, nerunājam par tā saucamajiem kolaterālajiem darba strādātājiem. Piemēram, pat e, taksometra šoferi noteikti iegūs no tā, ka turisms tiek palielināts. Uh, Noteikti turismā ir jārunā arī ar to, ka mēs e, konkurējam viens ar otru. Dažādas valstis, dažādi galamērķi, mēs piedāvājam dažādas kultūras un dažādus mantojumus. Līdz ar to atbildība ir katrās, uz katras dalību valsts pleciem, ko darīt dalību valsts līmenī, reģionālā līmenī, kādā veidā piesaistīt visas pasaules uzmanību apmeklēt tieši mūsu reģionu. Un tomēr, ja raugoties uz turismu kā nozaru un tās profilu ir ārkārtīgi svarīgi runāt par vīzām. Protams, eh, ir jābūt savstarpējumam. Mēs jau nevaram pateikt, ka mēs jums eh, ļausim ar bezvī, bezvīzu režīmu ierasties Eiropā, un tad eh, jūs varat ierasties Itālijā vai apvienotajā karalistē, bet tieši tikpat lielā mērā ar Itālijas un apvienotās karalists iedzīvotājiem ir jābūt iespējai vieglāk braukt uz citām pasaules destinācijām. Bet tagad eh, mazliet par piedāvāto turismu produktu kvalitāti. Nedomāju, ka vajadzētu šeit visu standartizēt, un tomēr vajadzētu uzsvērt to, lai cilvēki tiešām saņemtu par savu nopirkto pakalpojumu augstāko kvalitāti. Piemēram, ja man tiek piedāvāts kaut kāds pakalpojums, kas mani neinteresē, tad eh, es tiešām palieku tikai hotelī vai guļu pludmalē, bet, eh, pret, jo pretējā gadījumā cilvēki neatgriezīsies šajā vietā un arī atturēs eh, šā uz turien doties saviem draugiem. Mēs esam dzirdējuši arī par uh, elpceļu saindēšanos ar CO2 tādās ēkās, kas ir pat bīstamas veselībai, un tā nedrīkstētu būt. Turismam tam nevajadzētu notikt. Pagājuši gadu es par to domāju, piemēram, tādi notikumi, kāds pagājuši gadu bija apvienotajā karalistē. Tūristi no visas pasaules devās uz uh, apvienoto karalistu, un es vēlētos ieteikt visām republikām kļūt par karalistēm, jo jūs nevarat iedomāties, cik lielā mērā viss pasaules iedzīvotāji vēlas redzēt karalieni vai karali. Neviens, protams, nevēlas redzēt premjerministru. Karaliskajai ģimenei ir pievilkšanas spēks. Mums, protams, ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai cilvēkus ieinteresētu apmeklēt to vai citu valsti. Dievs sarga karalieni! Protams, no komisāra viedokļa e, jūs pieminējāt šo turismu darba grupu. Jā, labi, ka tāda ir izveidota, un komisārs noteikti piekritīs, ka mums ir jāveicina atpazīstamība, vai tas būtu milzīgs futbola mačs, vai tā būtu uh, apvien, vai, vai tā būtu olimpiāda, neatkarīgi no tā, kāds eh, pasākums tas ir, mums ir jāveicina tā atpazīstamība pasaulē un jāpiesaist cilvēki. Bet eh, jūs jau pieminējāt to, kā piesaistīt vairāk ķīniešu. Mums ir nepieciešama arī kapacitāte, ne tikai infrastruktūra. Mums ir nepieciešams viss kopums, un eh, mums ar to būs jāstrādā. Tātad, vairāk jautājumu komisāram pirmais. Jūs pieminējāt 131 miljonu eiro. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Iespējams, ka eh, tā nauda ir varbūt eh, sadalīta pa vairākiem projektiem. Es vēlētos zināt, kur šī nauda tiks novirzīta. Un, protams, ja nauda ir piešķirta, tad tai vajadzētu nest Eiropas līmenī izmantotāju eh, savu pievienoto vērtību. Tas bija pirmais jautājums. Otrais Kad pirms pāris gadiem apvienotajā karalistē mainījās valdība, turisma ministrs organizēja konferences, kurā piedalījās gan vadošie tūroperatori, gan vadošās aviosabiedrības, un tika iepazīstinātas ar valdības politiku turisma jomā. Un mans jautājums, vai jūs regulāri tiekaties ar dalību valstu turismu ministriem, komisāra kungs. Ja jūs tiekaties lieliski, par ko jūs runājat, ja netiekamies, kāpēc? Jo esam pārliecināti, ka dalību valstu turismu ministri vēlētos šad tad ierasties dalību valstīs un uzzināt jaunāko informāciju no jums, ko darīt, jo noteikti, ka jums arī ir jaunas un veiksmīgas idejas par to, ko darīt jūra turismu jomā. Komisāra kungs, esmu pārliecināta, ka jūs mēģinat darīt, ko varat, un tomēr arī sava atbildības daļa ir jāuzņemās dalību valstīs. Bet jā, komisijai vajadzētu samazināt birokrātiju, lai veicinātu turisma nozares attīstību. Paldies! Un, protams, paldies arī Fidens kungam. Paldies, un tagad eh, Bilbao kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un vēlētos arī sveikt šeit eh, Tajānī kungu un vēlētos arī pateikties par jūsu centieniem, ko jūs esat īstenojis un par pasākumiem, ko esat veicis, lai turisms tiešām ieņemtu sev uh, atbilstošo lomu gan sociālajā jomā, gan arī jaunu darba vietu veidošanā un arī citās jomās. Jūs pieminējāt tā saucamo sezonālo turismu. Es pati nāku no Basku zemes un e, vēlētos šeit pajautāt par diviem aspektiem. Pēdējos gados e, Basku zemē ir ieradušies ļoti daudz turismu un tūri, ļoti daudz turistu un turisms kļūst par arvien svarīgāka nozara mūsu reģionā. Un um, ļoti ilgus gadu desmitus mēs esam cietuši no separātistu teroristu aktiem, un turismi pie mums neieradās. Tieši mainoties um, industriālajai politikai un tam, ka mēs uh, esam vienojušies ar uh, etu, ka tā vairāk savus eh, terorista aktus neveiks, turistu pieplūdums ir būtiski palielinājies. Un um, Basku zeme ir piesaistījusi lielu turistu uzmanību, un eh, tas ir veicinājis ekonomisko izaugsmi. Vēlētos pajautāt par definīciju. Kādi ir Eiropas konkrētie mērķi? Tam ir nepieciešama arī vadība un līderība, un ir nepieciešama arī finansiālie resursi. Piemēram, mums Bilbao tiešām ir izdevies piesaistīt turistus, un kā to izdarīt arī citām Eiropas Savienības destinācijām kādi ir tie ražojumi, kādi ir tie pakalpojumi, kāda ir tas kultūras mantojums, kas piesaista turistus. Šobrīd gandrīz ik viens pasaulē zina, kur atrodas Bilbao un kas tajā atrodas. Tas ir veicinājis arī tā saucamo gastronomiski apzinīgo turistu ierašanos pie mums. Mēs esam ļoti labi strādājuši šajā jomā, bet es vēlētos pajautāt, ko komisija dara šajā sakarā. Vai Eiropas līmenī ir kaut kas darīts? Jūs jau pieminējāt šos projektus, pilotu pasākumus, bet es vēlētos pajautāt par stratēģisku domāšanu. Jūs varat stratēģiski produktu ietērpt un pārdot to ārzemēs, piemēram, pieci mērķi, kāpēc doties uz Eiropu. Piemēram, jūs braucat uz Eiropu, lai redzētu Eifeļtoni, vai arī dodaties uz Bilbao, lai apmeklētu Guggenheim muzeju, vai dodaties uz Itāliju, lai apmeklētu Vīna pagrabu. Uh, Tātad, kādi būtu tie pieci iemesli, kāpēc cilvēkiem no pasaules vajadzētu ierasties Eiropā? Ir jābūt ļoti, ļoti svarīgi izveidot šādus strateģiskos mērķus. Un tagad par kvalitāti. Es piekrītu, ka šis Eiropas turisma kvalitātes marķējums vai zīme ir ļoti svarīgs projekts, bet jūs vispār nepieminējāt izglītību, jo runājot par kvalitāti, runājot par to, ko mēs Eiropā varam piedāvāt, piemēram, viesnīca ar tik un tik daudz zvaigznēm, ir jāzina, ko nozīmē viesnīca ar tik un tik zvaigznēm un eh, kādā veidā personāls ir izglītots. Jūs eh, neesat runājis par izglītību. Mēs noteikti varam daudz panākt izglītojot turismu jomā strādājošos, jo tas noteikti palielinās kvalitāti. Un tagad par sezonalitāti. Jūs pieminējāt pilotu projektu starp Brazīliju, ar Brazīliju, Argentīnu un Čīli. Kāpēc jūs izvēlējāties šim pilotu projektam šīs valstis? Varbūt, ka tas arī ir saistīts ar resursiem. Atkal pieminēšu savu zemi, Basku zemi. Mums eh, ir ļoti interesanta pieredze. Tika subsidēti ceļojumi vecāka gadagājuma cilvēkiem. No vienas puses šie subsidētie ceļojumi ļauj vecākiem cilvēkiem uh, citos ne augstās turisma sezonas laikos apmeklēt interesantas uh, destinācijas. Un varbūt, ka tādu pašu ideju varētu veicināt arī Eiropas līmenī. Tam ir nepieciešams finansējums, jā. Un vēl par vienu jomu vēlētos jums pajautāt, eh, vai jūs vēlaties eh, izveidot tā saucamo paraugu prases apmaiņas centru. Nākamais runātājs. Benjankungs. Jā. Mēs, es vēlētos, lai mēs eh, mazliet nopietnāk pieskartos šim projektam. Uh, turisms līdz šim ir ticis uzskatīts eh, par pietiekami nenopietnu ekonomiskā pienesuma devēju Eiropas ekonomikā. Eh, Bilbao kundze pieminēja tā saucamās tēmas, tematisko mārketingu, Higgins kungs to jau pieminēja, un es esmu pārliecināts, ka šie jaunie tirgi nebūs izslēdzoši un ka ir arī citi jauni tirgi jauniem turistiem. Šajā Brian Simpson sagatavotajā dokumentā ir lieliski, mums bija par šo jautājumu lieliska prezentācija. Runiet par to, ka um, komisijai vajadzētu daudz cītīgāk veicināt Eiropas in rūpnieciskā mantojuma atpazīstamību, un tādējādi parādīsies jaunas, jauni galamērķi, un tas ļaus dažādot turisma sektoru Eiropā, un tas ļaus arī no jauna atzimt rūpnieciskajām vietām. Un eh, apvienotajai karalistei ir ļoti daudz šādu turisma destināciju, bet, eh, piemēram, manā vēlēšana iecirknē atrodas ļoti liela rūpnieciska teritorija. Mums šādas e, vietas un rūpnieciski jau nomirušas ražotnes ir gan Beļģijā, gan arī Francijā. Tā ir ļoti jauna nozara, kuru mēs varētu attīstīt, un iespējams, ka mums vajadzētu par to padomāt e, Eiropas līmenī. Esmu pārliecināts, ka tā ir vēl uh, neizmantota iespēja. Es eh, par Eiropu esmu ceļojis galvenokārt apmeklējot mākslas galerijas, bet mums būtu jāpiesaist vairāk uzmanību arī ražotnēm. Iespējams, ka komisija par to jau ir padomājusi, vēlotos, vēloties Eiropu padarīt atpazīstamāku. Džekija pieminēja, ka mēs it kā konkurējam viens ar otru, un tomēr pasaulē parādās e, valstis un parādās reģioni, kuros iedzīvotāji strauji iegūst labklājību, un tie ir turisti, kuri noteikti vēlēsies apmeklēt Eiropu. Un tagad pavisam īsi par vīzām mēs e, un īrijas republika neesam Schengens Eh, zonā un iespējams, ka mēs tiešām ļoti daudz zaudējam ar to, ka mēs neesam Schengenas zonā, jo, piemēram, Ķīnas turisti, kuri ierodās Schengenas zonā, tad, lai dotos uz apvienoto karalisti un uz īrijas eh, republiku, viņiem ir jāiegūst eh, un jāpiesaka vēl viena jauna vīza. Uh, Varbūt, ka mēs varētu padomāt, kādā veidā vienkāršot visu šo vīzu padarīšanu starp eh, Britu salām un Schengen zonu, lai tas viss būtu ievien, ie, iekļauts vienā pakotnē. Paldies, Uģas kungs, lūdzu. Yeah, uh, thanks very much, Cal. Liels paldies. Un paldies par jūsu prezentāciju. Un es biju tiešām ļoti priecīgs redzot eh, ļoti daudzos punktus, pozīcijas dokumentā, jo īpaši šo turisma reģeneratīvo potenciālu, lai izmantot to kā instrumentu ekonomikas atvesļošanai. Šodien, manuprāt, tika laists klajā ziņojums par eh, Liebritānijas jaunāko nacionālo parku. Tas ir Anglijas dienvitos, un tas ir diezgan liels parks. Un šodien eh, šajā ziņojumā tiek teikts, ka turisti uh, iztērē 46, uh, 465 miljonus uh, gadā, un ka tas ir piesaistījis 46 miljonus apmeklētāju. Ko šie skaitļi rāda? Proti šo lielo potenciālu, um, um, kā var palielināt šos iztērētos eiro uz vienu cilvēku, un mums vajadzētu um, domāt par to un domāt šeit par MVU un uzņēmumiem, kas uh, izmanto tās unikālās lietas, kā var pasniegt Eiropas Savienību. Vēsture, kultūra, rūpniecība un daba - tās visas ir lietas, kas ir īpašas Eiropā un ar kurām var piesaistīt. Runājot par ekoturismu un par um, velotīkliem Eiropā, uh, pastaigu ceļi vai, piemēram, īsie ceļojumi, kuros var apkopot atpūtu ar citām aktivitātēm, piemēram, tas varētu būt vecākiem cilvēkiem, kur var piedāvāt, piemēram, kulinārijas kursus vai glezniecības kursus. Tie ir tādi mazapjoma pasākumi, bet mums ir jāveicina tas, ka cilvēki pēc iespējas vairāk laika pavada kā turisti mūsu valstīs. Uh, Un es domāju, ka MVU potenciāls šeit ir ļoti labs. Un es gribētu jums uzdot, tātad uh, lūgt jums darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai veicinātu izaugsmu šajā jomā, lai kaut kad nākotnē es varētu ziņot uh, šai komitejai, ka um, šis uh, iztērētais apjoms šajā jaunajā parkā ir dubultojies vai pat trīskāršojies. Tagad Uģas kungs un pēc tam Aljāla Sendere. Grazie, Kārlo, <clears throat> grazie. Paldies, Kārlos. Paldies, eh, komisijas vicepriekšsādātāja kungs. Paldies, ka ieradāties un paldies par uh, jūsu teikto. Centīšos izteikties īsi. Nav vienkārši izteikties kā pēdējiem. Un uzreiz gribētu jau pateikt, ka darba grupas uh, programmu, ko pieņemam šeit komitejā, uh, Es vēlreiz pārlasīju, un man tā joprojām šķiet ļoti aktuāla un pozitīva. Bet es domāju, ka mums ir arī jāapzinās viena lieta. Laika plānošana ir tikpat svarīga kā mērķu nospraušana. Laiks paiet, uh, un uh, kaut kad varbūt nav nemaz vairs nepieciešams mērķus sasniegt, bet svarīgi, protams, ir, ko turisms mums var dot - lielāku apgrozījumu uzņēmumiem, vairāk darba vietu, un tieši tāpēc mums ir jāķers klāt pie programmu īstenošanas, nekavējoties. Ir jāīsteno mūsu priekšlikumi, un pēc gada, komisāra kungs, varbūt būtu interesanti Uh, pārskatīt, vai šie 21 pasākums ir īstenoti, vai ir sasniegti mērķi, un mēs varētu arī pārbaudīt, kā uh, turisma statistikas reforma ir īstenota, jo mēs to prasījām. Diemžēl tas nav tāds instruments, ko visi izmanto, un uh, nevienmēr ir arī pieejami visi nepieciešamie dati. Itālijā turismu gada tirgu mēs konstatējām, ka daži reģioni uh, darbojas ar 2012. gada datiem, un dažiem savukārt bija pieejami tikai 11. gada dati. Tātad nav nekādas jēgas lietot novecojušus datus, datus, tā jau mēs nevaram droši plānot savu darbību. Labi dati ir ļoti svarīgi, lai varētu veikt saprātīgu plānošanu, tāpēc mums ir jāstrādā ātāk arī plānojot apaļā galda diskusijas par eh, tematiskajiem jautājumiem. Un nobeigumā vēl viena piezīme par eh, atkarību no gada laikiem, par sezonālo raksturu šai nozarei. Un šeit gribētu norādīt uz uh, pāris tematiem, kas varētu būt būtiski jūsu pieminētiem plānam. Mums ir jārada saiknes. Un uh, jāsavieno dažādi temati, jo nav jau runa tikai par uh, transportu politikas jautājumiem, svarīgi ir arī saziņa. Uh, Uh, piedāvājuma tīkla izveide, investīcijas uh, inovatīvās struktūrās ir svarīgas. Es pat varētu iedomāties arī platformu, kurā varētu salāgot pieprasījumu un piedāvājumu. Tas varētu būt starp reģioniem, starp valstīm, kam ir atšķirīgs turismu sezonas. Un mērķim uh, vajadzētu būt rūpēties par nepārtrauktību, pakalpojumu um, ziņā un arī apmācības ziņā. Komisāra kungs, temats, ko mēs jau apspriedām, tā, tā, tāda kā uzņēmumu laboratorija ar īpašu uzsvaru uz sezonālās atkarības novēršanu. Tas varētu būt uh, svarīgs aspekts eh, mūsu plānā. Ajāla Sanders kundze, lūdzu. Lielas paldies! Es arī gribētu pievienoties apsveikumu vārdiem komisāram par šo iniciatīvu, kur jūs uzņematies eh, iestāties par turismu. Uh, un to es saku arī referentam, bet arī komisārkungam. Tātad svarīgi ir tiešām vēlreiz atkārtot, ka turismam ir būtiska nozīme Eiropā. Līdz šim situācija nav bijusi tik vienkārši nemaz. Tas taču ir arī mūsu trumpis, mūs tas raksturo un par daudzgad finanšu schēmu. Šajās debatēs mēs varētu arī to pieminēt. Mēs taču esam par to, lai tra, turisms tiktu atbalstīts kā Eiropai būtiska nozare, kā mēs varētu uh, veicināt to, ka tas ir arī tāds pretkrīzes cīņas instruments, kā mēs varētu panākt to, lai valstīs, uh, kurās krīze ir īpaši dziļa, uh, tiktu sniegts īpašs atbalsts, un tas, protams, attiec arī uz krīzes uh, smagākajiem upuriem. Un uh, šis projekts Kalepso ir ļoti svarīgs šajā kontekstā. Un tas bija Spānijas projekts, un tur iesaistījās arī Francija, šis Kalipso projekts. Un, uh, tas ir eh, daļa no instrumentiem, kā varētu cīnīties pret krīzi. Kā mēs to varam pārvērst aktīvā politikā pret bezda, bezdarba apkarošanai, tātad bezdarba apkarošanai un kā mēs varētu strādāt ar labiem datiem, lai tiešām nodrošinātu arī pievienoto vērtību. Uh, Runājot par transportu, uh, tas uh, viss ir ļoti nozīmīgs. Tehnoloģijas uh, un turismas, protams, novad arī pie tā, ka tātad, ka tas ir sektors, kas sniedz darba vietas. Ir dažādi uh, pieejas veidi, ko mēs varam izvēlēties, lai atbalstītu šo jomu. turisma infrastruktūra, protams, skar arī citas jomas, piemēram, energoefektivitāte, jāpiemin, runājot par ēku uh, atjaunošanu un remontu. Bieži vien uh, viesnīca īpašnieki to neņem vērā. Un man ir jautājums, vai mēs nevarētu rast tādu kā turisma Erasmus formulu. Eh, Erasmus veicina mobilitāti, Kalipso bija līdzīgs aspekts, eh, jūs minējāt arī citus piemērus, ASV piemēram, jūs runājāt par eh, tādu kā marķējumu, kā kvalitātes zīme, vienotība daudzveidībā, tā ir mūsu devīze, uh, Mums vajadzētu uzsvērt eh, tās izcilās lietas, tās īpašās lietas, eh, gastronomiju, mantojumu. Es nezinu, vai tas viss attiec uz ASV arī, bet manā reģionā un vispār Eiropā ir taču tā, ka eh, joprojām ir atskaņas no vēsturiskām lietām, no kariem, kaujām um, un um, afērām. Uh, Un to mēs atrodam atkal visu Holivudā. Un tā tad Eiropa ir tā kā tādas filmas kulises, un amerikāņiem tas bieži vien ir uh, svarīgi. Grazie, Werner Kuhn. Jā. Paldies, Kuhns kungs. Paldies e, par šo iniciatīvu, un man prieks, ka komisārs ir ieradies. Es tagad nenosaukšu nekādus interesantus galamērķus Eiropā, bet gribētu analizēt dažus skaitļus. IKP Eiropā, kur ir 500 miljoni eiro, iedzīvotāji ir 12 miljardi eiro. Ja mēs tikai um, 5% paņemtu turismam, tad tie ir 600 miljoni eiro. Un tas ir IKP kādai vidējai dalībvalstī, taču tas ir milzīgs uh, ekonomikas sasniegums, bet no otras puses mums vienmēr par to ir jāpadomā un jāsaka, ka tas, uh, ko cilvēki iztērē uh, savā um, atvaļinājumā, viņi to jau ir nopelnījuši, viņiem šie nauda nav jāiztērē, jo smagāk ir viņu situācija, jo mazāk viņi var kaut kur aizbraukt atvaļinājumā. Un tāpēc mums ir jādomā, uh, Uh, par to, lai ekonomika tā vispārīgi atgūtos Eiropā. Un tagad mēs esam tādā situācijā, kad mums ir jāpadomā, uh, uz kurām uh, vietām tad dodas mūsu turisti. Seišela salas, visiem jābūt bijušiem Jaunzēlandē, Austrālijā. Tā viss ir nauda, kas pazūd no mūsu ekonomikām. Mēs paši Eiropā uh, Mums ir visādi galamērķi, kas mums vienmēr ir vajadzīgs. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums pietiek ar daudzveidību. Neviens amerikānis eh, nebraukt uz eh, Eiropu, lai eh, nirtu vai slēpotu. Viņi visi paliek Amerikā un iztērē savu naudu tur, un mums vajadzētu arī par to padomāt, kur tad ir mūsu kopīgā iniciatīva. Uh, lai uh, šie turisti nedētos prom no Eiropas. Protams, par ienākošiem turistiem tas ir skaidrs. Mums ir jāpiesaist šie turisti, mēs esam pievilcīga uh, vieta un mēs to varam darīt, bet uh, jārunā par šo izējošo. Startautiskā turismu, uh, turistu birža, jeb gada tirgus ir Berlīnā, un uh, par to esmu padomājis, ka tas ir lielākais šāds uh, tirgus, un Eiropai nav savs kopējais stends, lai parādītu, ka Mums, Eiropiešiem, ir šāda uh, asociācija, ka mēs kopīgi uh, reklamējamies. Mēs visi zinām, kā tas notiek. Visi zin, kā tas notiek uh, mazajā uh, turisma apvienībā. Visas, uh, piemēram, uh, Um, peldvietas katra viena ar otru cīnās. Mēs varētu teikt, mēs, eiropieši, piedāvājam visus galamērķus, ko vien jūs vēlties, varbūt tādu ideju mēs varētu diskusijās iekļaut, un tā būtu uh, tāda metoda, kā mēs varētu radīt pievienoto vērtību un panākt to, ka Eiropas turisti eh, nedodas prom no Eiropas atvaļinājumā, bet savu naudu iztērē šeit. Paldies! Werner, un tagad uh, vicepriekšsādātājiem būs uh, šis sarežģītais uzdevums atbildēt uz visiem šiem jautājumiem dažajās minūtēs. Paldies, priekšsādātāji. Nu, visu pirms es gribētu piedāvāt uh, politisku novērtējumu situācijai. Es domāju, ka mēs visi apzināmies, cik Eh, svarīga ir eh, šī rūpnieciska mantojuma daļa uh, turismā. Tā ir svarīga, lai pārvarētu krīzi un piedāvātu arī uh, mūsu jauniešiem nākotnes perspektīvas. Es domāju, ka gan komisija, gan parlaments līdzīgi vērtē turisma nozīmi Un mēs vēlamies sasniegt līdzīgus rezultātus. Un uh, politiskajā ziņā būtu ļoti svarīgi panākt kaut ko uh, līdz uh, komisijas un parlamenta pilnvaru perioda beigām. Ajala Senders kundze pilnīgi pareizi pateica, ka turismam nevajadzētu kļūt par diskusijas galveno jautājumu rūpniecības politikas jomā. Turisms uh, ir uh, svarīgs uh, Eiropas Savienības atkārtotajai industrializācijai un uh, dalību valstīm, kas zaudē rūpniecību tiem reģioniem, kas vēlas saglabāt savas prerogatīvas. Uh, tas uh, varētu likties uh, sarežģīts lēmums, bet mums vajadzētu organizēt uh, arī sanāksmes ar turisma ministriem. Tā ir atbilde Fostres kundzei. Mums ir bijušas vairākas sanāksmes. Mēs pārunājām daudz turisma aspektus, un es cieši sadarbojos ar turisma ministriem. Uh, Šī sadarbība ir svarīga, piemēram, īstenojot pilotu projektu, kas parāds 50 tūkstošus turistu uh, aicināt uz Latviņameriku. Kāpēc? Tāpēc, ka tur uh, dzīvo cilvēki, kas ir spāņu, portugāļu, vācu izcelsmes. Tie ir cilvēki no Eiropas. Un tas pats būtībā skar arī īriju īriem arī ir daudz rādu citur pasaulē. Arī uh, Argentīnā, Argentīnas pāvests ir uh, itāļu uh, ieceļotāju pēctecis. Tā kā jūs redzat, ar Argentīnu mums ir ļoti cieša saites, tāpat arī ar Brazīliju un Čīli. Es pats kādreiz viesojos Santiago de Čīlē, un tur bija uh, vācu ieceļotāju svētki daudzi joprojām runā vācu valodā. Tā kā Latīņa Amerikā ir ļoti konkrētas saites ar Eiropu. Un tāpēc mēs aicinām cilvēkus doties turp ārpus uh, uh tad, galvenās turisma sezonas, iepazīties ar valsti, kur dzīvo varbūt uh, viņu uh, senči, Protams, eh, ļoti noderēja tas, ka Eiropas valodas tur joprojām tiek runātas. Mēs zinām, ka vieglāk ir uh, uzņemt arī pie mums turistus, kas runā Eiropas valodās. At šis projekts ir pilotprojekts. Protams, mēs pievērsīsimies arī ASV un Izrēlai. Arī ar šīm valstīm uh, tiek plānoti līdzīgi projekti. Un mūsu mērķis ir piesaistīt arvien vairāk turistus no trešajām valstīm Eiropas mērķiem. Protams, arī Eiropas turistiem jāpiedāvā pievilcīgi galamērķi ārpus Eiropas. Ir vairāki projekti, kas ir veltīti, piemēram, senioriem. Kalipso projekts tika vairāk kārt pieminēts. Šie projekti ir paredzēti, lai veicinātu izaugsmi. Citi projekti ir temātiski, piemēram, reliģiskais turisms vai tam līdzīgi. Galu galā visi šie projekti ir veltīti vienam mērķim - veicināt turismu Eiropā. Es ļoti labi izprotu arī Kūna kunga izteiktās bažas. Protams, visu pirms vajadzētu veicināt iekšējo turismu. Bet šī apmaiņa ar trešajām valstīm nozīmē arī to, ka uh, projekts um, tiek veltīts Eiropas uzņēmumiem, tad šo projektu var izmantot tikai tad, ja jūs ceļojat ar Eiropas līdzsabiedrībām, piemēram, ar Lufthansa. Protams, turisma operatori uh, nopelna tieši ar šiem projektiem. Citādāk uh, turisti dosies visur, kur pasaulē, nevis uz uh, tiem mērķiem, kurus mēs vēlamies veicināt. At, uh, par datiem. Katru gadu februārī es nosūtu jums sarakstu ar visām iniciatīvām, visiem projektiem, kas ir manā atbildībā at par rūpniecību, kosmosa jautājumiem un arī turismu. Un, protams, notiek arī tāds kā starp novērtējums. Mēs lūkojamies arī, kā eh, tiek īstenotas 20 ka tika iznota 21 priori, prioritāte. Novembrī Lietuvas prezidentūras laikā mēs šādu novērtējumu publiskosim. Diemžēl tas, kas uzdeva šo jautājumu, vairs nav klāt. Es tieši gribēju viņam konkrēti atbildēt. Jūs zināt, ka uh, it, mēs, itāļi, runājam vienmēr ļoti ātri. Uh, un varbūt tas tāpēc ir uh, sarežģīti tūkiem. At es, es teicu, ka eh, regulas projekts attiecībā uz kvalitātes marķējumu, to es tikko pieminēju. Jā, tad eh, gaidīsim, ka uh, tagad uh, kolēģi uzliks austiņas, Higgins kungs arī. Tātad, regulas projekts, kas parēdz Eiropas uh, kvalitātes zīmes izveidi. Tas tiek jau pārunāts komisijas dienestos. Mēs esam ļoti labi pavirzījušies uz priekšu, un pēc trīs, četrām nedēļām, tātad jūnija sākumā, mēs to publiskosim. Tas var notikt pat aprīlī vai maijā, bet vēlākais jūnija sākumā. Un tik tikko tas tiks publiskos, tas nonāks arī parlamentā. Es ceru, ka šis projekts tiks pieņemts uh, pirmajā lasījumā. Šis pirmais likumdošanas priekšlikums turisma jomā. Fosteris kundze. Turisti, kas uh, ceļo no tālām zemēm un pavada Eiropu, Eiropā kādu mēnesi, nu, protams, tiem mums vajadzētu arī pateikt, kādas viesnīcas pie mums uh, ir atrodamas, uz kurieni var doties, ko apskatīt. Mums jau šķiet, ka viss te ir tuvumā, mēs visu to pazīstam, bet ķīnietis, kas pirmo reizi mūžā atbrauc uz Eiropu vai Japānis, e, viņš e, par to nav informēts. Mums, protams, viņiem jāpaziņo, kādu kvalitāti var sagaidīt. Šīs Eiropas kvalitātes uh, uh, marķējums neaizvietos nacionālās kvalitātes zīmes. Tas būs uh, Eh, eh, tāds pievienotās vērtības zīmols. Būs arī reģionāli marķējumi, viesnīcu kvalitātes uh, marķējumi, bet mēs nevaram visur pasaulē piedāvāt šos 10, 15 dažādos marķējumus. Tāpēc ļoti noderīgs uh, būs šāds Eiropas kopējais marķējums, kas uh, piešķirs lielāku vērtību. Uh, tiem uzņēmumiem, kas atbilst mūsu kvalitātes prasībām. Un, kad mēs runājam par politiku, tad, protams, īpaši svarīgi ir ekonomiskās politikas aspekti. Uh, nebija viegli projektā kosme ievietot sadaļu par turismu, jo daudzi uzstāja subsidiaritātes principa. Es uzskatu, joprojām uzskatu, ka subsidiaritāte ir viena no galvenajām vērtībām Eiropas Savienībā. Ja mēs vēlamies panākt pievienoto vērtību, tas nenozīmē taču, ka mēs automātiski pārkāpjam subsidiaritāti. Mēs vēlamies popularizēt Eiropu visur pasaulē. Un uh, turismu pie mums attīstīt. Kas attiecās uz finansējumu, kas ir paredzēts uh, turisma jomas attīstībai. Par to vairāki uzdeva jautājumus arī Fidansa kungs. Es domāju, ka būtu svarīgi šos līdzekļus izmantot liederīgi. 2011. gadā mēs izsludinājām konkursu pētījumam kura mērķis ir sagatavot karti, kas atspoguļotu izglītības vajadzības un piekļuves atvieglošanas vajadzības. Tāpat atspoguļotu arī īpašos sasniegumus turismā. Šogad mums ir izvirzītas četras galvenās prioritātes Mēs, protams, balstāmies uz jau sasniegto. Tagad mēs vēlamies labāku sadarbību ar valstu iestādēm, uzlabot tad, uh, īpaši kvalitatīvu turismu piedāvājumu, redzamību un piedāvāt um, labākus pakalpojumus cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām un uzlabot arī vidi izglītības un apmācības pasākumiem. Uh, Turklāt mēs vēlamies veicināt inovāciju izmantošanu un aizsargāt vidi, kā arī veicināt ilgspējīgu produktu izmantošanu. Mēs uh, plānojam vairākas informācijas kampaņas ar paredzēto finansējumu. Atgriežoties pie kvalitātes zīmes, tai, kā mēs plānojam, būs pievienotā vērtība. Tas ir papildinājums citām zīmēm. Un tad par De Grandisa kunga jautājumu, kas arī bija par finansējumu. Kalipso 2009. gadā šajā projektā mēs izveidojām ekspertu grupu, tika identificētas eh, četras prioritātes. Mēs toreiz noteicām, ka ļoti svarīgi ir investēt līdzekļus sociālajā turismā. Un mēs vēlamies īstenot septiņus pasākumus, eh, piesaistot arī ieinteresētās grupas Polijā, Rumānijā, Francijā, Beļģijā jau notika šādi pasākumi. Par konkursu rezultātiem, kas tika izsludināti, lai veicinātu apmaiņu ar uh, citām valstīm. Mēs saņēmām ļoti pozitīvas atsauksmes. Un jūs varat uh, konstatēt, ka sākot ar šī gada jūliju šie projekti notiks izmantojot kopējo interneta platformu ir stip projekts, ko uh, atbalsta arī starptautiskā turisma organizācija. Un šis projekts tiks noslēgts šī gada jūnijā. Pārobežu konsorcijas uh, strādās tālāk pie Kalipso projekta. Ir paredzēts arī pasākums Briselē, kas notiks māja vidū. Tad runa bija par uh, līdzekļiem, kas atvēlēti turismu - 130 miljoni. Un tad vainojiet, man uh, jāieskatās vēl savās piezīmēs. Danēlise kungs uh, jautāja par piekrastu turismu, jūras turismu. Šī tēma ir viena no 21 prioritātes un mēs cieši sadarbojamies ar komisāru Damanaki. Pašlaik mēs gatavojam komisijas paziņojumu par to, kā tiek attīstīts turisms piekrastes reģionos. Šī gada novembrī šis paziņojums tiks publiskots. Tālāk direktīva par kompleksajiem ceļojumiem. Par to ir atbildīga Redingas kundze, nevis es. Un cik es esmu informēts, direktīvas projekts tiks publiskots līdz vasaras beigām. Ajāla Senders kundze un citi kolēģi vēl pieminēja vairākus aspektus, tak šēra kungs arī uh, Jā, protams, mēs pieņemam zināšanai visus komentārus un uh, ņemsim vērā mūsu darbā. Uh, Madeira un uh, citi attālākie reģioni, protams, ir svarīga tēma. Mēs uh, tikāmies uh, ar deputātiem no attālajiem reģioniem un ielūdzām viņus arī uh, uz ģenerāldirektorātu. Ir paredzēts arī, eh, ka sadarbosies visi ģenerāldirektorāti, kas strādā ar eh, eh, attālajiem reģioniem. At Azoru salas un Madēras sala ir tie reģioni, kurus mēs īpaši atbalstīsim. Tālāk pievērsīšos Fosteres uh, kundzes jautājumam par standartiem. Mums jau ir regula par pakalpojumu standartiem. Tā nosaka kvalitātes standartus pakalpojumu sniegšanai. Ir arī normas par produktiem, kas daļēji skar arī pakalpojumus. Un uh, runāt par turisma Eh, nozare standartizēšanu un harmonizēšanu, jāsaprot, ka turisms balstās uz eh, pieredzi, uz kultūras vērtībām, un mēs nevaram standartizēt turistu apmierinātību. Mums jārīkojas daudz elastīgāk, bet es domāju, ka kvalitātes zīme palīdzēs mums eh, šādu zināmu harmonizāciju nodrošināt. Runājot par kultūras mantojumu, un eh, īpaši šeit tika uzsvērts rūpniecības mantojuma nozīmīgums. Simpson kungs vienmēr ir uzsvērs, un arī, kā šeit izskanēja viņa sagatavotajā dokumentā, parādās tas, ka ir dažādi projekti, un šobrīd mēs sadarbojamies arī ar Eiropas padomi un arī ar Eiropadomi. padomi uzsvarot eh, rūpnīt, rūpniecības mantojumu un kultūras mantojumu nozīmīgumu Eiropas eh, turismu nozarē. Decembrī mēs parakstījām kopīgu dokumentu dažādu projektu tālākai attīstībai, kuros eh, runa tieši iet par kultūras mantojumu un par īpašiem maršrutiem, un tam ir atvēlēta 500 tūkstoši eiro. Un, eh, protams, tika pieminēta izglītošana, apmācība. Ārkārtīgi svarīgi ir apmācīt turismu nozarē strādājošos, bet eh, runa jau neiet tikai par turismu jomu, runa iet par visu rūpniecības nozaru kopumā. Tiešām eh, par šo punktu runājot, vajadzētu uzsvērt to, cik eh, nozīmīga ir apmācības loma. Un eh, pēdējos mēnešus skolā mācoties, varbūt vajadzētu pievērst uzmanību arī praktiskajām nodarbībām. Un, piemēram, tādās valstīs, kur šī profesionālā apmācība turismu jomā eksistē, tiešām vairāk jaunieši izvēlas vai nu atvērt nelielu uzņēmumu, kurš darbotos turismu jomā, vai arī pašiem sāk strādāt turismu nozarē jo, kā jau šeit izskanēja, turisms ir daļa no tautsēmniecības. Es zinu, ka es atkārtojos vēlreiz un atkal, un e, tomēr, teiksim, maza viesnīceņa, kurā ir tikai pāris istabas, tā var piedāvāt ļoti augstas kvalitātes pakalpojumus un, piemēram, Spānijā atvērt tapas bāru. Un uh, Eh, to visu vajadzētu publicēt arī internetā. Tuvajos austrumos, Turcijā, Ziemeļāfrikā ir palielināta turistu iepazīst, iepazīšanās iespēja ar konkrētiem galamērķiem, un eh, mēs tiešām redzam turisma industrijas internacionalizācijas iedīgļus. Tas eh, ir saistīts ar sava veida Eiropas vizītkartes izveidošanu, kādā veidā mēs sev piedāvājam ārpus Eiropas robežām. Mēs varētu iedomāties, teiksim, ļoti augstas kvalitātes eh, Eiropas viesnīcu, kurā strādā Eiropieši ar eh, Eiropas menedžmentu, Šādu viesnīcu mēs varētu iedibināt vai atvērt Singapūrā, Pekinā, Šanhajā. Tas būtu Eiropas vizītkartes modelis. Jau vairākas reizes esmu pieminējis šīs turisma darba grupas rezultātus. Komisijā mēs daudz esam sprieduši par šo rezultātu īstenošanu dzīvē. Un e, atcerēsimies, ka vēl viena svarīga joma ir e, augstā mode. Tā ir viena joma, kas Eiropā ir ārkārtīgi attīstīta un kas piesaista ļoti daudz turistu. Tā arī ir Eiropas vizītkārta, tā arī ir viena no Eiropas sejām augstā mode. Ķīnā un Japānā ir ārkārtīgi liela interese par augsto modi un, piemēram, Japānas un Ķīnas turisti vēlas nopirkt konkrētu mod, augstās modas izstrādājumu Parīzē vai Itālijā. Mums eh, nevajadzētu uzskatīt, ka turisms ir slēgta nozara turisms kā nozara ir cieši savijies ar citām nozarēm, un kā jau Foresters teica, Fosters kundze to gan teica, ka parādās ar vien jauni, jaunas idejas, un kā jūs teicāt, milzīgi pasākumi kā olimpiāda vai Eiropas futbola čempionāts vai citi lieli sporta pasākumi var pievinināt eh, turistus. Kaut vai Expo Milānā šeit ir vērts pieminēt eh, Ķīnā Šankajā notikušo ekspo, kas piesaistīja miljoniem turistu no visas pasaules. Tas tiešām var eh, piesaistīt mūsu uzmanību turistu uzmanību Eiropai. Un Brāzo kungs jau ir teicis, ka arī Expo Milānā piesaistīs daudzus turistus. Pilnīgi noteikti tur ieradīsies turisti gan no Spānijas, gan no Krievijas, no Ungārijas, un e, turisti, kur ieradīsies Milānā no ār valstīm, Tie visticamākais eh, dosies apmeklēt arī citus Eiropas nostūrus. Milānā ir divas lidostas, un no tām nokļūt eh, citos Eiropas nostūros ir pietiekami viegli. Jūs eh, pieminējāt Anglijas karalisti, un es ceru, ka arī ar ja man uzaicinās karali, karaliene, tad um, es ar prieku ieradīšos Bekingemas pilī, un tad jau mēs varam runāt arī par kosmos turismu, ja vēlamies. Un tomēr tas ir saistīts ar ceļošanu uz Lielbritāniju, un ieceļošanai daudziem ārvalstu turistiem ir nepieciešama vīza. Mums ir jāizveido Eiropas politika, kas uh, darbotos, kaut vai, teiksim, turismu jomā arī Britu salās, bet, protams, ir cieši saistība starp turismu un kosmosa izpēti. Esmu atbildējis īsos vilcienos uz īsiem jautājumiem, uz visiem jautājumiem, un um, esmu jūsu rīcībā, ja vēlaties uzdot papildus jautājumus. Uh, par informācijas tehnoloģiju platformu. Fidanses kundze un Danēlis kungs uzdeva jautājumu par šo informācijas platformu. Mēs esam izveidojuši darba grupu, kurā piedalās visi lielākie spēlētāji sektorā. Mēs vēlamies izveidot projektu, saskaņā ar kuru mēs nāktu klajā ar idejām, kā tālāk strādāt visiem turismu operatoriem šajos eh, ekonomiskās atzimšanas centienos mēs vēlamies iesaistīt arī turismu jomu. Un, eh, protams, ir jāiesaista arī dažādas rūpnieciskā mantojuma maršruti. Bet, eh, jā, ir arī gastronomiskais turisms. Kā jau šeit izskanēja? Eiropas e, turisma galamērķiem ir jātiek popularizētiem pasaulē un e, vajadzētu piesaistīt e, turistus vairāk tām valstīm, kuras šobrīd saskars ar smagām problēmām - Grieķija, Portugāla, arī Kipra. Pavisam nesen viesojos Maskavā, kur tikos ar Krievijas kultūras ministru, kas ir atbildīgs par turismu veicināšanu Krievijā. Un mans kolēģis eh, Krievijā man uzdeva sazināties ar Eiropas turismu nodaru, nozara īpaši runājot par organizāciju, par izglītošanu, jo mums eh, vajadzētu organizēt turistu aktivitātes un turismu plūsmu labāk esmu piedalījies ar vairāku projektu piedāvājumu arī Ēģiptes turisma ministrijas aktivitātēs. Mēs iesaistam arī augsto pārstāvu Aštoni, jo runājot ar citiem pasaules nostūriem ir ārkārtīgi svarīgi runāt par uh, turisma dažādām jomām. Piemēram, ļoti interesanti būtu kuģa kruīza organizēšana pie Āfrikas raga valstīm. Āfrikas ragā šobrīd situācija ir normalizējusies, un kad situācija normalizēsies, arī Ziemeļāfrikā turisti atgriezīsies, jo šobrīd ļoti daudz celo, ceļotāji baidās doties uz Ziemeļāfrikas valstīm, jo šīs valsts ne, netiek uzskatītas par mierīgām un uh, drošām. Nord dell'Africa per incrementare comunque presenze turistiche. Protams, ka mums ir jāraugās, lai mēs nezaudētu tos turistus, kuri iespējams eh, dažādu iemeslu dēļ nevēlas ierasties Eiropā Un uh, varbūt, ka turisti no citiem kontinentiem, kur ierodas Ziemeļāfrikā, vēlētos pēc tam ierasties arī Eiropā. Ļoti daudz turistu šodien apmeklē aiz polārā loka esošas reģionas. Turistu pieplūdums Norvēģijā ir ļoti liels, un, protams, ar prieku atbildējuši uz jautājumiem. Ceru, ka esmu atbildējis uz visiem. Paldies, vicepriekšsādātāja kungs. Liels paldies par eh, visaptvarošajām. Uh, atbildēm. Ja vēl ir kādi jautājumi, tad jūs, protams, vienmēr varat vērsties pie komisijas vicepriekšsādātāja dienestiem. Paldies, Tajānī kungs, par ierašanos, paldies arī sekretariāta darbiniekiem. Un varbūt, ka sekretariāts varētu mums. Uh, nosūtīt arī vēl visus dokumentus, ko viņi mums var atsūtīt. Tas būtu ļoti jauki, ja tas būtu iespējams. Un tad Uģies kungam vēl esmu parādā divas atbildes. Es atbalstu jūsu aicinājumu mums padziļināti pievērsties turisma statistikas regulas īstenošanas izvērtēšanai. Tas noteikti būtu noderīgi visiem, kas attiecas uz uh, darba grupas, uh, darba veidu. Tad uh, sanāksmē ar Simpsonu kungu mēs īsi pieminējam šo jautājumu. Tagad būs lieldienu brīvdienas, un tāpēc vēl jārunā par to, kā tieši strādāt. Es atbalstu šo ideju par tematiskajiem apaļā galda diskusiju uh, piedāvājumiem. Un uh, mums arī nav vajadzīga šī darba grupa, lai uh, uzņemtu pie mums uh, vicepriekšsēdētāju kungu. To mēs varam uzņemt, viņu mēs varam viņam uzlēmt arī komitejas sanāksmē, bet darba grupa ir nepieciešama, lai iesaistītu um, atbildīgos darbiniekus un strādātu šādā veidā. Un to mēs ar Simpsonu kungu uzreiz pēc lieldienu brīvdienām apspriedīsim. Paldies, sēde ir slēgusies.